Atbildīgās Grieķijas varas iestādes ir iesniegušas prasību atcelt Teodoras Zagorakis parlamentāro imunitāti. Izsaucien no zāles, kas diemžēl uh, tiek saukt bez mikrofona. So, können wir nochmal probieren, die englische Kabine angļu kabīne, vai viss ir kārtībā? Vai angļu tulkojums ir dzirdams? Herr Coburn, ich wusste gar nicht, dass Sie... Kovel kungs, es nezināju, ka jūs zinat arī citus vārdus. Ļoti skaisti. Aber, Herr Coburn, der Begriff mein Präsident. Bet jēdziens mans priekšsēdētājs, tas jau izklausās ļoti jauki. <laughs> My member. Die... Mans deputāts.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 Atbildīgās Grieķijas iestādes ir pieprasījušas, lai tiktu atcelta Teodoras Zagorakis deputāta imunitāte. Atbildīgās Polijas iestādes ir pieprasījušas, lai tiktu atcelta imunitāte Janušam Korvinam Mikem. Saskaņā ar mūsu reglamenta 9. panta 1. punktu šī